Koleżanki i koledzy. Darbie kolēģi, sāksim šodienas sēdi. Atsākam sanāksmi. Iepriekšējās sanāksmes protokols ir pieejams, vai kādam ir komentāri? Nevienam nav vēlams izteikt komentārus, tad gadījumā protokols ir apstiprināts. Gribētu sniegt jums uh, pāris informācijas. Man ir gods jūs informēt, ka rakstiskā deklarācija 98. 2009. gada ir saņēmusi pietiekamu parakstu skaitu, un šis teksts ir pieņemts Eiropas parlamentā šī. Uh, rakstiskā deklarācija attiecās uz Kanādas vienpusējo deklarāciju par Čehijas pilsoņiem. Eiropas parlaments sagaida, ka padome un komisija veiks attiecīgus pasākums attiecībā uz Kanādas lēmumu par vīzām attiecībā uz Čehijas republikas pilsoņiem. Mēs sagaidām arī padomas un komisijas paziņojumu. Mēs saldarzējamies ar Čehijas pilsoņiem, kuriem ir jābūt tādām pašām tiesībām, kā visiem pārējiem es pilsoņiem bez vīzas ieceļot Kanādā. 11, 2, 11. marca, jūs parās 7. Otrais paziņojums. 11. martā būs īpaša diena, tas būs piekdiena. 2004. gadā 11. martā notika uh, teroristu uzbrukums, un to mēs pieminēsim. Pēc tam bija uh, uh uzbrukuma Londonas metro, un to mēs arī pieminēsim. Terorisms ir uzbruks, uh, uzbrukums uh, demokrātijai, kas nekādā ziņā nav attaisnojums. Un neviens terorists nevar vainot Eiropas demokrātijas un solidaritātes garu. Trešā informācija. Ar lielām bažām mēs dzirdējām, ka piekdien eh, pieci cilvēki Taivānā ir uh, sodīti ar nāvi. Kopš 2006. gada nāves soda izpilde bija pakļaut moratorijam, un tomēr joprojām visā pasaulē tiek izpildīti nāves sodi. Mēs prasām Taivānas varas iestādes uh, ieviest moratoriju šim necilvēcīgajam sodu veidam un uh, nākotnē to arī izsvītrot no krimināla likuma. Cīnītās dāmas, godātie kungi, tagad par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 Tas attiecas tātad uz 2012. un 2013. gadu, un procedūra ir viena un tā pati. Nākamais paziņojums - Džo Higgins un Alans Kēlējs mani ir rakstiski ir informējuši, ka viņi pārtrauc savu darbību Eiropas parlamentā, jo viņi it tagad ir ievērēti īrijas parlamentā, un tāpēc viņi atsakās no savu mandātu Eiropas parlamentā saskaņā ar uh, Eiropas parlamenta vēlēšanu akta 7. pantu un saskaņā ar reglamenta 4. pantu. E, tiek konstatēts, ka šīs vietas atbrīvojas no 2011. gada 25. februāra. Un pēdējais paziņojums Eh, parakstīšu likumdošanas aktus parastajā likumdošanas procedūrā. Tie ir četri likumdošanas akti, eh, un tas notiks saskaņā ar 74. reglamenta pantu. Šo eh, likumdošanas aktu nosaukumi tiks publicēti šīs dienas sēdes protokolā. Tātad protokolā būs šie likumdošanas akti nosaukti. Tagad pāriesim pie dienas kārtības pieņemšanas šīs nedēļas plenārsesijai. Darbkārtības uh, projektu 6. martā pieņēma priekšsādātāja konference saskaņā ar 7. reglamentu pantu un visiem šī darba kārtība ir pieņem, pieejama. Un to mēs uh, tagad apstiprināsim. Pirmdien nav grozījumi, otrdien. Attiecībā uz otrdienu ir viens uh, grozījums. Juridisko lietu komiteja ir pieņēmusi Speronī kunga ziņojumu par uh, Elmāra Broka parlamentārās imunitātes atcelšanu saskaņā ar politisko grupu lēmumu un 138. Uh, reglamenta pantu. Šis uh, ziņojums tiek iekļauts rītdienas uh, balsojumu sadaļā. Tas ir tātad saskaņā ar 138. reglamentu pantu. Trešdien un ceturtdien nav nekādu grozījumu paredzēti. Uh, Un līdz ar to darbkārtība ir pieņemta. Un tagad varam ķerties pie pirmā darbkārtības punkta, pirmā ziņojuma. Un pirmā ziņojuma autore ir Anī Podimata. Un šeit ir runa par novatoriskiem finansēšanas veidiem Eiropā un pasaulē. E, eh, Mr. Odi, the floor is yours. Lūdzu, jums vārds. Es gribētu izteikties balstoties uz 16. pantu Eiropas Savienības līgumā. Šonadēļ pēc uh, uh, Nikolā Sarkozī iniciatīvas, uh, kurš izrāda savu uh, atbalstu Eiropas Savienībai, ka būtu sanāksme piekdien.